Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la... Dāmas un kungi, mēs turpinām sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir izdalīts. Vai ir šajā sakarā piezīmes? Nevienas piezīmes neizsaka tādējādi. Mēs uzskatām, ka protokols tiek pieņemts. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs skatīsim pēc rezultātu priekšlikums par Irānu, par šī ebadī, un es dodu. Eh, vispirms vārdu Macakis kungam, kas ir eh, pirmās rezolūcijas autors. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, tik Nobela prēmijas laureātas Šīrina Sebadī vajāšana ir tikai viens piemērs